satraucoši brīdi. Bet, nu, beigu beigās nonācām pie rezultāta, kas atbilst mērķim. Te nu mēs esam. Rezultāts ir ļoti labs. Mēs visi esam strādājuši, lai sasniegtu mērķi, nodrošināt efektīvu patērētāju aizsardzību tajā pašā laikā, atceļot eh, barjeras digitālajiem vienotajiem tirgumam. Pirmo reizi Eiropas patērētāju un uzņēmēju varēs paļauties e, uz lielā mērā harmonizētiem noteikumiem, kas īpaši paredzēti digitālā satura e, nodrošināšanai un digitālajiem pasākumiem. Un tagad arī e, garantija noteikumi ir modernizēti ar specifisku regulējumu viedajām precēm. Tas aptvers ātri augošo tirgu, kurā ir ļoti liela preču dažādība, sākot no viedtālruņiem, vieddatoriem līdz uh, viedām precēm un viedām sistēmām. Jaunie noteikumi parūpēsies par to, lai patērētāji tiek atbilstīgi aizsargāti un ir drošāki veicot pirkumus par viedu precēm. Tas no ietver arī atjauninājumus par digitālajiem precēm, lai atbilstīgi varētu izmantot produktu. Uh, Uzņēmumiem arī tas ir ļoti svarīgi juridiskās paļāvības ziņā. Digitālais saturs nodrošina augstu harmonizācijas līmeni, lai nebūtu arī fragmentācija un preču pārdošana. Arī paredz atbilstības kritērijas, kas ir harmonizēti, un arī atlīdzināšanas mehānismus patērētājiem. Tādējādi būtu maz, būtu mazāk uh, Eh, izmaksas eh, attiecībā uz pielāgojumiem dažādiem nacionāliem tiesību aktiem. Tādējādi ir moderns ko, eh, konsekvents pierādījumu kopums ikdienas darījuma darbībai, un jūs tagad esat gatavi to piedāvāt patērētājiem un uzņēmumiem. Es redzu, ka ir daudz jaunu, skaistu cilvēku um, mūsu publikas vidū noteikti uh, jūs iepērkaties tiešsaistēs, domāju, ka ir laba vēsts, ziņa, ko dot patērētājiem, kas šeit ir klāt, nevajadzētu būt kādiem sliktiem pārsteigumiem, kad jūs veicat tiešsaistes pirkumus no citas dalību valsts, jo šie noteikumi būs ļoti lielā mērā saskaņoti, būs līguma noteikumi digitālā vienotajā tirgū. Tāpēc vēlos jums teikt, um, izbaudiet uh, iepirkšanos tiešsaistē, nesatraucieties un uh, noteikumi nodrošinās lielāku aizsardzības līmeni. Lielas paldies! Lielas paldies! Tagad došu vārdu Hautels kundzei no jurī komitejas. Viena minūte jūsu rīcība. Uh, Priekšsēdētāji komisārs kundze, liels paldies! Es vēlētos pateikties eh, trim kolēģiem, kas strādāja pie šīm trīs direktīvām un eh, atminēsties, ka jūrī komitejai eh, neizdevās izvēlēties starp maksimālo vai minimālo harmonizāciju, tāpēc mēs izslēdzām sevi no spēles visai ātri, bet nu, te ir runa par saskaņošanu. Eiropas Savienībā ir jāveic saskaņošana patērētāju aizsardzības jomā, un tajā pašā laikā es ir ieviesusi jaunu slāni digitālā satura aizsardzības jomā. Nu, un tas ir bijis panākums vairākos veidos. Direktīva veido standartu kopumu patērētāju līgumu noteikumiem, tādējādi patērētājiem ir lielāka paļāvība Eiropas Savienībā Eh, brīdī, kad digitālais tirgus palielinās. Līdz ar to tiek novērsta patērētāja likumdošanas tālāk fragmentācija dalību valstīs. Un visbeidzot, šīs direktīvas arī precizē starpnieku atbildību un to, ka var prasīt atlīdzinājumus, eh, kas var rasties transakcijas ķēdē. Paldies! Paldies! Nu, tagad ETP vārdā Maidels kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji, cienītā komisāras kundze. Bieži vien mēs runājam par jomām, kur savienībai nevajadzētu iejaukties, bet ir joma, uh, Eh, kur, uz kuru vērsta eh, pasaules eh, skati. Digitālā joma, lai varētu konkurēt ar Ķīnu un ASV, mums ir jābūt vienotiem un mums ir jāliek akcents uz mūsu trumpiem. Eiropas Savienību ar tiesībām, kur patērētāji tiek aizsargāti. Ja mēs runājam par digitālo pasauli, tad mēs zinām, kur veikt sūdzības, kur veikt Eh, vērsties vismaz 70 eh, miljoniem patērētāju ir mm, bijuši problēmas ar saviem abonementiem, bet pat 10% neguva atlīdzības. Viņi pat nezina, kur vērsties. Un es kā referente no ETP un arī no patērētāju komitejas mēs esam strādājuši pie šo problēmu risinājumu. Bet nu, tagad būs skaidrs, kur, kā gūt atlīdzību, ja digitālais pakalpojums ir ar trūkumiem. Paldies! Uh, Vosam un arī Mo kungam par eh, sadarbību. Un tagad mēs varam būt lepni par patērētāju direktīvu, kas ir ambiciozas Eiropas Savienības paraugs, kas atvieglo patērētāju dzīvi un rūpējas par patērētājiem digitālajā laikmetā. Lielas paldies! S un D vārdā Rozie kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos uzteikt svarīgo referentu paveikto darbu pie šīm divām direktīvām. Īpaši paldies Evelīnai Gebhārdai, kas ir ļoti daudz strādājuši pie šī dosie. Šī, tas tiešām ir panākums. Patērētājiem un uzņēmumiem būs lielāka uzticamība saistībā ar jaunajiem lietošanu un jaunajiem pakalpojumiem. Priecājos, ka ir vienošanās, kas ļaus viegli izprast uh, noteikumus, to sapratīs uh, mm, pilsoņi, un tādējādi būs vienlīdzīgi noteikumi attiecībā uz precēm un digitālo saturu. Ir ārkārtīgi pozitīvi tas, ka mēs aptveram uh, fiziskajās precēs ievietotos saturus. Uh, jo nebūtu saprotams, ka patērētāji tiek aizsargāti tikai attiecībā uz fiziskajām precēm, bet ne uz ievietoto saturu, kas ļauj precēm darboties. Runājot par digitālo saturu. Direktīva ir īpaši svarīga, jo Eiropas Savienības noteikumi tiek harmonizēti jomā, kur reizēm pat nepastāv nacionālās tiesību normas. Mums arī ir atzinīgi jānovērtē tas, ka esam nonākuši pie vienošanās, kas uh, nodrošinās šajam augošajam sektoram noteiktus noteikumus. Mēs arī vēlamies ņemt vērā realitāti attiecībā uz patērētājiem un patē, patēriņu saistībā ar uh, līgumiem. Uh, Un dažādiem veidiem, jo daudz eh, transakciju tiešsaistē notiek uh, Un balstoties uz dažādiem modeļiem, tagad ir svarīgi, lai šie teksti tiktu piemēroti. Tagad mēs tiešām runājam par patērētāju aizsardzību, un tā ir tā Eiropa, par kuru mēs cīnāmies. Lielas paldies! Tagad EKR vārdā Daltona kungs. Paldies priekšsādātāji, es vēlētos pateikties mūsu trīs līdzreferentiem par paveikto. Tas, ka ir kopīgi noteikumi cilvēkiem iegādājoties digitālo saturu, tas atvieglo situāciju. Apvienotā karalista bija viena no pirmajām valstīm, kas ievieš šādus tiesību aktus, bet valstīm nebija noteikumi. Ja Eiropa vēlas būt digitālā supervāra, nu mēs nevaram būt ar saviem noteikumiem. Modernajā ekonomikā miljoniem cilvēku iegādājas aplikācijas vai piedalās tiešsaistes spēlēs, un līdz ar to ir jābūt vienādam aizsardzības līmenim, neatkarīgi no tā, kur uh, pakalpojums tiek pirkt. Tāpat arī uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem būs aizsardzība pārobežam. Cilvēkiem būs vieglāk atcelt līgumus vai arī prasīt atlīdzību, ja nebūs atbilstība eh, prasībām. Un, eh, piemēram, ir iespēja eh, arī veikt abonementu tiešsaistē, piemēram, Francijas laikrakstam, bet viss Eh, visa atcelšana ir jāveic papīra formātā. Tas vairs nav pieļaujams, un mana grupa vēl darīs visu, lai atbalstītu šos noteikumus. Tagad Čārānsovas kundze, Alde vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, es domāju, varam būt gandarīti par rezultātiem šajos mm, divos patērētajiem svarīgiem failiem, jo īpaši attiecībā uz to, ka mēs garantiju paplašinām arī uz uh, digitālajām precēm. Arī tas, ka ir apgrieztā pierādījuma pienākums un divu gadu garantijas termiņš, es domāju, ka e, šis paplašinājums bez e, liekiem jautājumiem no sešiem mēnešiem uz gadu jau ir ļoti pozitīvs solis attiecībā uz patērētājiem. Uh, Ražotājiem ir jāveido labāki un drošāki produkti. Ja jūsu produkts nevar eh, darboties vienu gadu, tad tam nevajadzētu atrasties tirgū. To ņemot vērā, es domāju, ka vissvarīgākā eh, daļa šajos divos failos ir tas, ka mēs pēc iespējas tuvināmies vienai eh, patērētāju noteikumu grāmatai, viens noteikumu kopums. Ja tirgotāji un patērētāji zina, kas ir noteikumi, tad uh, Tie ir vienādi visur, visur tie varēs veikt pārdošanu un patērētāji visur varēs veikt pirkšanu. Un tas ir vitāli vienotajam tirgumam. Lielas paldies! FDD vārdā Zulokungs. Paldies, priekšsādātāji! Tirzniecība tiešsaistē prasa patērētāju uzticību. Viņiem ir jājūtas aizsargātiem tiešsaistē, tāpat kā tas notiek veikalos, vai runājam par digitālajām precēm vai materiālajām precēm. Un, uh, tagad direktīva to aizstāvēs, un tā nāks par labu patērētājiem. Tirgotājiem nebūs uh, liels uh, smagums, jo īpaši attiecībā uz MVU, un ja atbilstība netiek ievērota, tad pircējs varēs prasīt atlīdzinājumu vai mm, preces uh, aizstāšanu. Nu, viņš varēs eh, anulēt līgumu, un tādējādi mēs pastiprinām mazos eh, pārdevējus un MVU, un tas, ka eh, tirgotājiem ir jāsadz labošanas maksana, tas varētu būt nesamērīgi dārgi salīdzinājumā ar peļņu. Un mm, tad, nu, ir Melns uz balta rakstīts, ka digitālo preču jomā būs tāda pati aizsardzība kā uh, fiziskajām precēm, arī mūzikas eh, jomā būs tāda pati aizsardzība, kā pērkot eh, CD. Un, ja būs eh, sliktas kvalitātes pakalpojums, būs iespēja iegūt atlīdzinājumu vai citu preci. Tāpat ir apvērstais pierādīšanas pienākums, kas tiks piemērots attiecībā uz lejupielādēm. Ir svarīgi, lai patērētājiem būtu pēc iespējas labāka aizsardzība un atkarībā no izmantotās tehnoloģijas. Liels paldies! Tagad Trašenskī kundze no ENF. Merci, monsieur le président! Paldies, priekšsēdā komisārs kundze! Tirzniecība internetā, eh, pateicoties jaunajām tehnoloģijām un internetam, ir izvērsusies diezgan plaši, un tas nozīmē jaunu attīstību uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, un arī jaunas iespējas patērētājiem, bet tas arī rada milzīgu uh, konkurences kropļošanu, ņemot vērā, ka internetā darbojas lieli uzņēmumi, kas izmanto to, ka nav pietiekams tiesiskās aizsardzības. Tāpēc šis e, dokuments ņem vērā pašreizējo e, situāciju un aizstāv arī patērētājus, skaidri definējot digitālo saturu un e, arī paredzot garantijas digitālās tirdzniecības ietvaros, lai nodrošinātu ilgspēju un aizsargātu gan eh, ražotājs, gan patērētājs. Tāpat arī eh, tikuši ievēroti eh, jau Francijā ieviestie noteikumi, un tas ir apsveicami, un cenšoties samazināt šo šķēršļu, kas vēl uh, pastāv uh, vienotajā tirgu, mēs tomēr mm, nepietiekam domājam par sociālajiem aspektiem. Paldies! Paldies, un tagad vārds Kēlio kungam. Paldies, priekšsētē cienījamie kolēģi. Ikdienas Eiropas Savienībā miljoniem pilsoņu iegādājas eh, digitālos pakāpojumus un slēdz uh, eh, līgums par šādu digitālo pakāpojumu sniegšanu, bet mums līdz šim nav bijis skaidru noteikumu šajā jomā. Tāpat arī šie noteikumi atšķirs eh, atkarībā no tā, vai preces tiek iegādātas internetā vai ārpus tā. Šeit mēs paredzam jaunus noteikumus visiem un līdz ar to paredzam arī uh, pārredzamību jauniem un maziem un vidējiem uzņēmumiem. Uh, cenšamies arī veicināt pārobežu tirzniecību digitālajā jomā. Arī uh, Tas, kā esam iekļāvuši fizisku preču tirsniecību internetā, ir apsveicami. Mums ir nepieciešama patiesa patērētā aizsardzība, un mēs priecāmies par šo jauno soli uz priekšu. harmonizācija, kuras gadījumā mēs neņemtu vērā tos noteikumus, kas jau ir spēkā dažās dalībvalstīs, nebūtu pareizi, jo mēs vēlamies aizsargāt patērētāju tiesības visur. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Andersons kundzei. Paldies! Es runāju eh, par jauno digitālo eh, preču pārdošanas līgumiem, jo tā, tas tik tiešām ir progress visiem. Kā jau izskanēja iepriekš, jaunās, jaunie noteikumi preču pārdošanas uh, līguma gadījumā ir ārkārtīgi svarīgi, jo tie parādz aizsardzību patērētājiem, kuri lejuplādē atjaunojums programmām internetā, jo īpaši 14. pāns parādz aizstāšanu. Uh, bojāt preču gadījumā, un šai aizstāšanai vajadzētu notikt bez maksas. Mums ir jāparādz arī pat pienācīgi noteikumi, lai informētu patērētājus par š, viņu tiesībām. Uh, Apsveicams ir arī 17. pāns. Es ceru, ka mums izdosies to vēl uzlabot arī nākotnē, un visbeidzot dalībvalstīm būs iespēja uzlabot uh, savus noteikums dažās jomās, piemēram, attiecībā uz apgriezto pierādīšanas pienākumu un arī attiecībā uz garantijas termiņu. Es aicinu dalībās to darīt, lai nodrošinātu, ka uh, šī direktīva tik tiešām ir tā vērta, lai mēs par to balsotu, un es ar prieku to darīšu. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds eh, Gogs kungam. Paldies! Es vēlos apsveikt kolēģis, kuri uh, eh, citīgi strādājuši, lai uh, eh, sagatavotu šo priekšlikumu. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībā, jo īpaši digitālā tirgus ietvaros, lai ikvienam būtu piekļuve precēm, kuras viņš vēlas iegādāties, un lai mums būtu tik tiešām harmonizēta pieeja. Es priecājos par to, ka esam izvērējušies harmonizēšanas um, ceļu. Kā ēnu referents jūra komitejā es uh, cieši sadarbojos ar kolēģiem un es priecājos, ka pilnīgs harmonizācijas pieeja preču pārdošanas līguma gadījumā ir tikus panākt. Es uh, aicinu ikvienu atbalstīt uh, šo priekšlikumu balsojumā. Paldies! Lielas paldies un tagad vārds šāda mazas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien eh, šī tik tiešām ir uzvara Eiropas patērētājiem, jo viņi arvien vairāk preces un pakalpojumus iegādājas um, internetā un pārobežu režīmā. Tas piedāvā lielākas iespējas patērētājiem un arī uh, um, pievilcīgākas cenas. Diemžēl patērētāji bieži vien nezina savas tiesības, un ar šo uh, priekšlikumu mēs uzlabosim labā, mēs uh, panāksim labāku patērētāju aizsardzību, un mums izdosies novērst sarežģītas situācijas. Domāju, ka tas ir apsvēra, apsveicam patērētājiem, un apsveicam ir arī tas, ka viņam būs iespēja pieprasīt salabot līgumam neatbalstošu preci, un uh, ka labāk. Uh, notiks šī informācijas aprits starp patērētāju un piegādātāju. Pēc um, ilgstošā darba mums ir izdevies garantēt uh, tik tiešām uzvaru pilsoņiem. Liels paldies! Paldies, un tagad vārds uh, Rozātī kungam. Liels paldies, priekšsēdētāji! Šodien mēs runājam par uh, likumdošanas priekšlikumiem, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai labāk darbotos Eiropas uh, vienotais digitālais tirgus. No sirds vēlos pateikties Foskungam un arī Mauna kungam par uh, viņu pienesumu darbā pie šiem dosjiem. Mums ir divi mērķi, tātad uh, vienādas tiesības visiem, kas vēlas iegādāties uh, pakāpojums un preces gan internetā, gan pārdošanā klātienē. Un otrs mēģis ir harmonizēt likumdošanu visā Eiropas Savienībā, lai novērstu atšķirības, jo līdz šim um, iegāde internetā ir ļoti atšķirīga atkarībā no tā, kurā valstī šis pakalpojums tiek iegādāts. Uh, Es ceru, ka mums tik tiešām izdosies pielikt punktu līdz šinējai praksē un atšķirībām, bet galvenais, ko mēs vēlamies panākt, ir lielāku patērēta aizsardzību, un es priecājos par to, ka mums izdevies to panākt. Lūdzu, balsojiet pār. Paldies, tagad uzsāksim brīvā mikrofonu procedūru. Vispirms vārds eh, Šaudrovs kundzei. <clears throat> Děkuji, eh, kolegyně a kolegové. Ráda podpořím tuto legislativu. Kolēģi, Es e, ļoti labprāt atbalstīšu šo tiesību aktu, tāpēc, e, ka tas uzlabo patērētāju tiesības, un nu, galvenokārt tas arī rādā nosacījumus e, pārdošanai tiešsaistē. Digitālais tirgus ir ārkārtīgi labas iespējas visiem, un tieši tāpēc vajadzētu domāt par drošību pirkšanai tiešsaistē. Tas nāktu par labu gan patērētājiem, gan arī pakalpojumu un preču piedāvātājiem. Es priecājos, ka ir rasts risinājums dažādām tehniskām problēmām un ka ir panākta politiska vienošanās. Līdz ar to mēs varēsim balsot par šo um, tiesību aktu. Šajā sakarībā es gribētu lūgt, lai komisāri būtu aktīvāka vedot sarunas ar padomi. Tāpat arī mums ir jādomā par eh, negodīgas komerciālas prakses direktīvu, jo īpaši ir runa par eh, divējādi pielietojumu precēm. Paldies, tagad došu vārdu Grapīnī kundzei. Paldies, eh, priekšādātāji! Komisārs kundzei, godāmie kolēģi! Šo direktīvu mēs gaidām jau ļoti ilgu laiku, tāpēc, ka tās galvenais mērķis bija palīdzēt attīstīt digitālo tirgu. Statistiskā ziņā lielākā daļa patērētāju un mazo un vidējo uzņēmumu saskaras ar atšķirīgu kvalitāti, un tāpat arī tiek piemēroti atšķirīgi kritēriji, ja mēs salīdzinām vairākas valstis savā starpā. Tagad dalību valstīm būs jāharmonizē savi tiesību akti, tas savukārt palīdzēs patērētājiem veicinot pārobežu tirzniecību un digitālo tirzniecību. Ļoti liela daļa no šiem priekšlikumiem ir ļoti labi, jo īpaši, ja ir runa par uh, preci ar bojājumiem, tāpat arī šeit ir paredzētas dažādas garantijas, uzskatu, ka vajadzētu balsot par šo priekšlikumu. Dalībvalstīm vajadzētu arī mm, piemērot šo tiesību aktu, lai digitālais tirgus varētu attīstīties. Paldies! Līdz ar to debatas ir beigušās un dodu vārdu komisārei. Paldies, priekšādātāji! Es eh, Noklausījos eh, referentu teikto un klausījos arī debatēs, un tāpēc uzskatu, ka tas ir ļoti liels sasniegums Eiropai, jo mēs līdz ar to varēsim pieņemt tiesību aktu, kas dos reālu labumu gan patērētājiem, gan arī uzņēmumiem. Tieši tas Eiropai ir vajadzīgs laikā, kad um, bieži viena pilsoņi apšāba Eiropas Savienības viesto politiku. Tāpēc es gribētu uzteikt jūs par šo panākto politisko vienošanos. Es ceru, ka tas būs tāds labs signāls tām, ka mēs varam stāties pretī visiem izaicinājumiem un ka uzņēmumu patērētāji var gūt visu labumu no digitālās pasaules. Komisija sadarbosies ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu šīs pakotnes laicīgu piemērošanu un ieviešanu praksē. Mēs ceram, ka tas ļaus tālāk attīstīties eh, vienotajam digitālajam tirgum. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Gebhārdas kundzei, vienai no referentēm. Paldies, eh, priekšādētāji! Paldies, eh, komisārs kundzei! Es domāju, ka mēs patiešām varēsim arī nobalsot par šo tiesību aktu, un tas ļaus mums virzīt uz priekšu novatorismu un ļaus arī tālāk attīstīt digitālo tirgu. Mēs radīsim šeit eh, tiesisko noteiktību gan patērētājiem, gan arī tirgotājiem, un tāpat arī eh, preču radītājiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts jomā, kas eh, visu laiku mainās. Tieši tāpēc mums vajadzētu rūpēties par to, lai Eiropa sāktu sniegt atbildes. Es uzskatu, ka mēs esam saglabājuši nacionālo tiesību sasniegumus, un mēs varēsim arī nodrošināt labu starptautisku sadarbību un ļoti augstu patērētāju aizsardzību digitālajā jomā. Eiropa ir avangardā, ja runa par digitālo tiesību aizsardzību, un mums vajadzētu darīt visu, lai mūsu patērētāji būtu vēl labāk aizsargāti, un es, es esmu ārkārtīgi priecīgi, mums ir izdevies to panākt. Much, Liels paldies, tagad došu vārdu referentam Akselam Vosam. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī visiem runātājiem! Es eh, gribētu vēlreiz vērsties pie visiem šeit eh, parlamentā un teikt, ka ar šiem abiem savstarpēji saistītajiem ziņojumiem gan par digitālo saturu, gan arī par preču pārdošanu tiešsaistē, eh, kā par tiem vajadzētu nobalsot. Uzskatu, ka esam daudz ko panākuši. Tātad šeit ir runa par harmonizāciju, par šo divu gadu termiņu. Mēs esam šeit uh, pierādījumu slogu pārnesuši uz eh, piegādātāju. Tātad mēs esam Mm, nodrošinājuši to, ka patērētāji tikai iegūst no šī tiesību aktā. Tas ir ļoti svarīgi vienotajam digitālajam tirgumam, tas ir svarīgi tiesiskai noteiktībai, tas ir svarīgi lietotājiem, tas ir svarīgi arī pārobežu tirdzniecībai. Tāpēc gribētu vēlreiz paust uh, pateicību visiem tiem, kas ir devuši savu ieguldījumu. Lielas paldies arī komisijai, paldies Paskālam arī Mon, Marimonam un um, Evelīnai Gebhārdei. Vēlreiz patiešām visiem pateicos. Tagad dodu vārdu uh, trešajam referentam Paskālam Arimonam. Paldies, uh, eh, priekšādātāji, komisārs kundzē, uh, eh, godāmie deputāti. Piekci punkti. Pirmā kārtām trīs gadi smaga darba, otrais ļoti daudz tikšanos, treškārt ļoti labi kompromisi, ceturtais patērētāju tiesības ir aizsargātas, piektais mazo un vidēju uzņēmumu dzīve ir kļūst vienkāršāka un labāka. Liels paldies visiem kolēģiem, un es aicinu visus balsot par šo tekstu. Paldies! Kopīgās debates līdz ar to ir noslēgušās. Visiem paldies! Mums ir izdevies arī atgūt eh, nokavēto laiku. Varēsim sākt balsot laikā. Un īsnībā par šo tiesību aktu arī ir paredzēts eh, balsojums šodien. Tagad eh, īsa pārtraukums līdz 12.30.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 La seduta ir ripresa. Es vēlētos uh, atsākt sesiju un es vēlētos jūs uh, informēt, ka saskaņā ar 187. Uh, pantu vairāki deputāti rītdien ir pieprasījuši, lai rītdien debašu sākumā par mobilitātes pakotni tiktu iekļauti punkti par vairāku ziņojumu pieņ pieņemšanu. Tātad te ir runa par um, 22. direktīvas 2006. Uh, gads uh, pieņemšanu. Tātad uh, te ir jāpieņem arī jautājumi un jo īpaši vēlos pieteikt Kilonen ziņojumu attiecībā uz ceļu transportu. Tāpat arī šeit ir runa par regulo, ar kuru tiek labota 50.61. Di di direktīva attiecībā uz minimālajām prasībām. Šoferu braukšanas un atpūtas laikam. Tātad te ir runa par 2014. gada 165. direktīvu par mērījumu izmantošanu. Tas ir Vanderkampa ziņojums. Šīs punkts tiks pieteikts rītdien, tad, kad mēs sāksim runāt par mobilitātes pakotni. Šeit ir tātad iesniegts pieprasījums par šo Uh, divu tiesību aktu pieņemību saskaņā ar 180. pantu reglamentā. Pāriesim pie balsošanas. Un pirmais ir Evelīnas Rēgneres ziņojums pieprasīt atcelt Jona Dormana imunitāti. Par, pret, atturas, pieņemts. Tagad pievērsīsimies Didijai ziņojumam. Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai. Personāla balsojums sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts. Līdz ar to mēs esam pabeiguši pirmo lasījumu Eiropas parlamentā. Lielas paldies referentam! Nākamais ir prēdes ziņojums. Protokols Eiropas Savienības un Izraels eh, Eiropas vidusjūras nolīguma Horvātijas pievienošanās eh, personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts. Sirsnīgi apsveicam referentu. Tagad Makalistēra ziņojums. Eiropas Savienības un Uzbekistānas visaptverošais nolīgums. Nāsmu saņēmis nekādus pieprasījumus, un tagad es līdz ar to esam pieņēmuši šo priekšlikumu. Sirsnīgi apsveicam Makalisteru kungu. Tagad Ulfskogas ziņojums sezonālās laika maiņas pārtraukšana. Šeit mēs balstāmies uz komisijas priekšlikumu. 33. 34. grozījums pār, pret, atturas. Vai jūs vēlaties pārbaudīt, lūdzu? Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Priekšlikums ir noraidīts. Tagad eh, likumdošanas akts ar grozījumiem. Balsosim blokā, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. Personāla balsojums par visu priekšlikumu. Sākam balsot. La votazione chiusa. Beidzam balsot. Līdz ar to šis teksts ir pieņemts. Sirsnīgi apsveicam referenti. Buzek sulle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Tagad Buzeka ziņojums kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu. Balsosim par pagaidu vienošanos ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad komisijas paziņojums. 201. grozījums pār, pret atturas pieņemts. Līdz ar to pirmais lasījums ir pabeigts. Būzika ziņojums elektroenerģijas iekšējais tirgus. 187. grozījums pagaidu vienošanās pēc nobalsojums. Beidzam balsot. Šīs teksts ir pieņemts. Komisijas paziņojums 188 pār pret atturas pieņemts. Tātad līdz ar to pirmais lasījums parlamentā ir beidzies. Petersen ziņojums Eiropas Savienības energo regulātoru sadarbības aģentūra. Pagaidu vienošanās 91. grozījums - personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. Pirmais lasējums parlamentā ir pabeigts. Zanu NATO ziņojums riska gatavība elektroenerģijas sektorā. Pagaidu vienošanās 63. grozījums pēc nobalsojums. Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts. Līdz ar to pirmais lasījums parlamentā ir pabeigts. Apsveicam Zanu NATO kungu. Bunī ziņojums riepu marķēšana attiecībās degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem. Grozījumi no komitejas. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemti. 11. grozījums par? Pret? Atturas? Noraidīts. 36. par? Pret? Atturas? Noraidīts. 39. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. grozījums padaļām pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Norādīts. 53. grozījums komiteja par, pret, atturas, pieņemts. S trešais punkt, pāns, 62. grozījums. Personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 21. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. līdz ar to atkrīt. Tagad balsosim par 22D ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. 64. atkrīt. 58. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas norādīta otrā daļa par pret pieņemta. 29D par pret atturas pieņemts. 65. atkrīt. 31. par pret atturas pieņemts. Ne, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. līdz ar to atkrīt, 67. grozījums ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 68. grozījums trīs daļās, visas ar personālu balsojumu. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīta otrā daļā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīta trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīta. 69. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 70. par, pret, atturas, noraidīts. 71. ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 72. par, pret, atturas, noraidīts. 43. par, pret, atturas, pieņemts. 74. par. Pārbaudīsim. 43. Pārbaudam 43. Sākam. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 46. par, pret, atturas, pieņemts. 75. ar personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 49. ar personāla balsojumu sākam balsot. Es atvainojos. Ir pieļauta kļūda attiecībās personāla balsojumu par, pret, atturas, pieņemts. 73. grozījums ar personāla balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 59. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 60. grozījums ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par uh, pirmo daļu 13. grozījumā. Par, otrā, par, pret, atturas noraidīt. 61. atkrīt. Un tagad eh, galīgais balsojums par priekšlikumu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts. Līdz ar to pirmais lasījums parlamentā ir pabeigts. Apsveicam referentu. Bonīkungs. Lūdzu. Par reglamentu. Es gribētu atsauties uz 15. pantu. Mēs vēlamies nodrošināt eh, cauradzamību darbā, un kopš 11. Eh, februāra mums ir jauni noteikumi attiecībā uz referentu cauradzamību. Kopš eh, vakardienas vakara uh, kad tika atsākta plenārsēde, ir notikusi lobēšana attiecībā uz šo tiesību aktu, par kuru mēs tikko nobalsojām. Es gribētu, lai priekšādātājs noskaidro, kas īsti notiek, kāpēc iepriekšējā vakarā notiek lobētāju tikšanās ar deputātiem un tur netiek ielēsti žurnālisti. Vēlētos arī norādīt, ka tika runāts arī par demonstrantiem, kas eh, ierodas eh, no sabiedrības šeit, lai tiktos ar deputātiem. Mēs eh, nedrīkstētu pieļaut to, ka šie demonstranti, kas pie mums ierodas, tiek apvainoti tajā, ka viņiem it kā kāds maksātu. Es gribētu, lai priekšādātājs to nosoda. Hanno fatto un pubblico appello ieri sera e anche questa mattina a non interferire sull'attività. Jā, es nevēlējos eh, iejaukties eh, deputātu aktivitātēs. Tagad mēs eh, balsosim par Aksela Vosa ziņojumu autortiesības digitālajā vienotajā tirgū. Un pirmām kārtām mēs balsosim par šī priekšlikuma, nor, par komisijas priekšlikuma noraidīšanu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Priekšlikums noraidīts. C'è una, c'è una mozione di 38 deputati. Jā, nu ir 38 mm, deputātu priekšlikums. Regner kungs, kund, jums var paldies priekšsādātājiem. Nu, es runāju 38 un vairāk deputātu vārdā. Vispirms liels paldies visiem, kas strādāja tik čakli, lai aizstāvētu māksliniekus un radošās jomas darbiniekus. Diemžēl direktīvā nepieciešami tālāki pielāgojumi. Un um, pagājušā nedēļā uh, tika paziņots, ka direktīva pašreizējā versijā ir neskaidra attiecībā uz augšu ielādes filtriem. Nu, tiek teikts, ka mm, viņi izvairīsies no šiem filtriem Vācijas īstenošanā. 200 tūkstoši cilvēku izgāja ielās, 5 miljoni parakstīja petīciju. Godātie kolēģi, atgādināšu, ka direktīvas nosaukums ir autortiesības digitālajā vienotajā tirgu. Tas ir mūsu pienākums atrisināt problemātiskās lietas Eiropas līmenī un nevis nacionālajos tiesību aktos. Šī iemesla dēļ es aicinu jūs atbalstīt to, lai direktīva tiktu atvērta grozījumiem un eh, lūgt balsot par grozījumiem, kurus tik daudzi no mums ir parakstījuši. Vai eh, jūs vēlaties uzstāties, referent? Bene, allora pongo in votazione la richiesta. De... Ja nē, nu tad sāksim balsot. Par Regners kundzes lūgumu. Personāla balsojums sākam balsot. Ripeto, la proposta dell'onorevole. Vēlreiz atkārtošu. Tātad Regneres kundzes priekšlikums ir balsot par grozījumiem. Sākumā. Viss ir skaidrs? Vai jūs saprotat, par ko notiek balsojums? Es nevēlos, lai būtu kāds apjukums vai neskaidrības. Visi ir nobalsojuši. Labi. Beidzam balsot. Priekšlikums ir noraidīts. Votiamo ora. Tagad balsosim par vienošanos, tātad pagaidu vienošanos. Personāla balsojums. Sākam balsot. Avete votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts. Tagad balsosim par komisijas paziņojumu par pret atturas pieņemts. Tāds pats vairākums. Tātad parlamenta pirmajā lasījumā, ja vairākums ir tieši tāds pats kā iepriekšējā balsojumā, tad eh, pirmais lasījums tiek noslēgts parlamentā un apsveicam Vosa kungu. Potrete applaudirlo anche adesso. Jā, jūs varat arī aplaudēt viņam vēlreiz, jo skatīsim Gebartas Vosa ziņojumu par digitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumu provizāriskā vienošanā personāla balsojumu. Sākam balsot! Il voto. Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts. Apsveicam vēlreiz Vosa kungu un Gepārtes kundzi. Tagad balsosim par Arimu ziņojumu preču pārdošanas līgumu. Provizāliskā vienošanās personāla balsojumu. Sākam balsot! Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts. Pirmais lasījums noslēdzies parlamentā. Apsveicam arī Maukungu. Tagad eh, pievērsīsimies ehm, zvejas vidusjūras eh, pagaidu eh, nolīgumam balsosim par komisijas priekšlikumu. 20. grozījums par pret Nē, nē, tas ir personāla balsojums. Priekšsēdētājs atvainojas. Sākam balsot. Jums ir taisnība. Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts. Komisijas paziņojums par pret atturas pieņemts. Pirmais lasījums ir noslēdzies. Apsveicam Engstrom kungu Tagad Valēna eh, kundze ziņojuma ziņošanas pienākums pielāgošana vides politikas jomā. Komisijas priekšlikums personāla balsojums. 51. grozījums. Sāk, beidzam balsot. Teksts ir pieņemts. Pirmā, pirmais lasījums noslēdzies. Apsveicam. Delī ziņojums īpašie noteikumi par maksimālajiem garumiem kabīnēm. Uh, Pagaidu vienošanās. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums parlamentā noslēdzies. Apsveicām Delī kundzi. Eh, tagad eh, Džila ziņojums ietekmes etaloni. Atvainojiet, Lūdzu, lūdzu. Thank you, President. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, lūdzu divas minūtes izteikties un informēt deputātus par ilgspējīgu um, norāžu uh, Eh, lielumiem. 6 miljārdi eiro nepieciešami globālā līmenī, lai mūsu ekonomika būtu ilgspējīgāka un lai ierobežotu globālo sasilšanu divu uh, grādu robežās. Un, manuprāt, šajā ziņojumā ir divi veidi kritērija ieviest. Pirmkārt, veicinātas investīcijas, kas tiktu virzītas tiem, kas dekarbonizē, un tādējādi tiek samazināti mm, riski, kas rodas, un visi kritēriji eh, līdz ar to Eh, ir jāsaskaņo ar ES kritērijiem, un ilgspēja ir eh, daudzpusējs koncepts, lai nu kā daži aspekti, kā piemēram eh, dažādība, nereti tiek atstāti novērtā. Priekšsēdētāji pirmo reizi, kad es runāju šeit, tas bija ar priekšsēdētāju Nikolu Fontēnu. 30 gadus vēlāk viņa joprojām uh, ir vienīgā mm, pre, parlamenta priekšsēdētāja sieviete. Tas ir šokējoši. Mēs sakām, ka esam globālie līderi vienlīdzības jomā. Daudzas sievietes deputātes kļūst par ministrēm, premjerēm, komisārēm eh, pēc parlamenta pamešanas, bet eh, mums vairs nav bijusi sieviete priekšsēdētāja parlamentā. Un, uh, nav bijusi sieviete līdere lielai politiskai grupai priekšsēdētāji. Nez vai nākamajā sasaukumā es vēl šeit atrasīšos, bet es aicinu parlamentu parūpēties par to, lai mēs to tiesiski risinātu. Parlamenta uzticamība no tā ir atkarīga. Līdzīgi kā klimata pārmaiņas ir sacensība, ko varam uzvarēt. Tāpat mums jāpārvar nevienlīdzība un jāpadara mūsu politiskā sistēma ilgspējīgāka un dažādāka lūdzu, es eh, lūgtu jums dot vēl man dažus brīžus, jo šī būs mana pēdējā plenāra sēde. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Cienītā kolēģe, lūdzu, mums ir jāpievēršas balsošanai. Mums ir grupu priekšsēdētājas sievietes Zīmeres kundze ir citas kolēģis, uzsvēršu to. Tagad pievērsīsimies balsojumam. Lūdzu. Per sua informazione ci sono. Jūsu informācijai ir divas grupu vadītājas - Kelleres kundze un Zimers kundze. Tātad, vajag eh, minēt faktus. Balsosim par provizārisko vienošanos personāla balsojumu. Sākam balsot. il voto è chiuso beidzam balsot pieņemts pirmais lasījums noslēdzies apsveicam džilu kundzi Arimo kunga ziņojums īpaši noteikuma attiecībā uz Eiropas teritoriālā sadarbības mērķi. Referents lūdzu vārdu, lūdzu. Onorevole Arimo, ha chiesto la parola. Lūdzu, arī Mao kungs, jūs lūdzat vārdu. And... Jā, liels paldies, priekšsēdētāji. Vairāk kārt mēs esam diskutējuši par šo priekšlikumu un liels vairākums e, šajā parlamentā e, ir atbalstījis to priekšlikumu un arī pateicoties tam mums ir izdevies gūt atbalstu Interreg. Interreg ir tieši pretēji tam, kas šobrīd notiek ar Brexit, proti mērķis ir sadarboties pār robežām, investēt uh, kopīgos projektos, un es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas pie tā strādājuši, un es ceru, ka nākamajā sasaukumā Interreg tik, tiks atvēlēt tie līdzekļi, kas, uh, ko tas būtu pelnījis. Paldies! Votiamo ora la conclusione della... Labi, balsosim lai noslēgtu pirmo lasījumu par pret atturs pieņemts. Apsveicam Arimo kungu. Balsosim par eh, afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesībām. Astotais eh, punkts, pirmais. Sākam balsot, personāla balsojums. Voto chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts 11. punkts, 2. grozījums par pret atturs noraidīts. Tagad balsojam par rezolūciju. Personāla balsojumu sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Il testo è approvato. Teksts pieņemts. Turpinām Kofod Nīdermājēra ziņojums par finanšu noziegumiem. Tātad garš balsošanas saraksts. Lūdzu, celiet rokas ātri.